Welcome, friends! Labrīt, labrīt, kolēģi! Sāksim mūsu šā rīta sēdi. Un eh, vispirmām kārtām vēlētos pateikt Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības apstiprināšana. Ja neviens neiebilst, tad esam to izdarījuši. Tulkojums ir pieejams visās valodās izņemot maltiešu, uh, horvātu un gēlu valodas. Tas nozīmē, ka varam tur pārlikt uz 3, 4 un 5 darba kārtības punktiem un Pirmais punkts ir Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs saīsinājumā CEDAFOPS. Un tas ir eh, atzinums, uh, ar kuru mēs vēlamies eh, pārskatīt eh, aģentūru darbību, trīs aģentūru darbību. Un pirmā aģentūra, kuras darbu šobrīd izvērtiesim, ir Cedefops. Dodu vārdu Sanders kundzei, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vēlētos jums atgādināt, ka 23. augustā 2016. gadā Eiropas komisija publicēja priekšlikumu par jaunu regulu, pamatregulu, CDFOP, kas ir, protams, Eiropas attīstī, arod, attiec, arod apmācības attīstības centrs. At tam visam bija divi mērķi. No vienas puses harmonizēt atsevišķus iestādījumus pašreizējā regulē ar uh, Mm, visām pārējām decentralizētajām aģentūrām un vienlaikus arī aktualizēt mērķus un misiju šai aģentūrai. šī rīta uzstāšanās laikā es vēlētos jums pavisam īsi pastāstīt par to, kā tad izskatās šie 21 grozi, šis 21 grozījums, ko esmu saņēmis attiecībā ar šo jauno regulu. Ar šiem grozījumu, šo grozījumu vidū nāsmu identificējusi neko, neko tādu, kas radītu tādas pamatīgas barjeras vai kas man šķitu nepārkāpjamas barjeras, un tāpēc domāju, ka kopumā tas ļaus uzlabot komisijas priekšlikumu, jo tas ir jau visai līdzsvarots. Esmu arī pārliecināta, ka mēs spēsim virzīties virzīties uz priekšu kopīgiem spēkiem, lai pavisam strauji nonāktu pie ziņojuma apstiprināšanas. Te man jāsaka paldies ēnu referentiem, esmu ārkārtīgi priecīgi, ka mēs ar viņiem spējam atbilstīgi sastrādāties, gribu viņiem teikt paldies, un paldies arī visiem citiem kolēģiem par, par ieguldījumu šai grozījumu izstrādāšanas darbā. Pievēršoties detaļām grozījumos. Domāju, ka globāli mūsu viedoklis ir salīdzinoši saskaņos pie dažādiem punktiem. Pirmām kārtām, domā, visi uzskatām, ka svarīgi nodrošināt ciešu koordināciju starp trim aģentūrām, tādu trīspusēju sadarbību, lai izvairītos no darba pārklāšanās un uzlabot sinerģiju. Es domāju, ka grupa, tā, grupas tāpat ir arī visai viensprātis par administratīvās valdes lomu Eh, ņemot vērā, ka te tiek iesūtīti pārstāvi no Eirofaina, no Oštas un no Eiropas eh, apmācības fonda kā novērotāji. Turklāt gribu runāt arī par šo otro punktu, jo tas, protams, sasaistīt ar, ar aģentūras darba mērķi un Eiropas komisijas priekšlikums eh, pārsvarā, protams, paredz to, ka CDFOP savu ieguldījumu piedāvā komisijai, tam tāpat tā jānotiek, jāno, tam jānotiek tādā pašā līmenī, pēc tam jānotiek tādiem pašiem pamatiem kā pārējām struktūrām uh, Eiropas Savienībā un nacionālajiem. Uh, eh, nacionālajām organizācijām, veidojot atbilstīgu partnerattiecību situāciju. Trešais punkts, kas, manuprāt, arī ir tāds kopsaucējs, ir par lomu sadali. Uh, šai administratīvajā valdē un direktora pienākumiem. Administratīvā valde galvenokārt nodarbojas ar strateģiskas vadības jautājumiem, definē galvenos darbības virzienus, savukārt direktors ir tas, kas pārliecinās par šīs aģentūras ikdienas darba vadīšanu viņš ir tas, kas pieņem lēmums arī attiecībā uz personālu, un līdz ar to, ja viņš to vēlētos, var iecelt sev attiecīgi arī vietnieku. Kodā tie kolēģi daudz no jums iesniedz grozījumus ar vēlmi amata iecelšanas pilnvaras valdē, pie, valdē piešķirt direktoru iecelšanas tiesības. Tālāk par eh, koordinācijas dienestu šai aģentūrā. Mēs, vēl, mēs vēlamies teikt, ka vēl, vēlamies ļaut šai aģentūrai izveidot šādu sadarbības dienestu Briselē, lai atvieglot sadarbību ar iestādēm, bet tāpat laikā, kā komisija norāda, tas nav obligāti. Un nav obligāti veidot šādus dienestus attiecīgās dalību valstīs. Uh, Un pēdējais jautājums ir saistīts ar tulkošanas pakalpojumiem. Daudzi no mums vēlējās piedāvāt aģentūrai iespēju izmantot eh, citu dienestu tulkošanas pakalpojumus. Mm nu, tos tokošanas struktūru pakalpojumus, kas piedāvā šos pakāpums arī citām organizācijām, lai šis darbs CEDEFO būtu elastīgāks. Ir vēl arī citi punkti, par kuriem varbūt mums ir nedaudz atšķirīgas domas un par tie būs diskusija. Bet arī šajā gadījumā es domāju, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atrastu kompromisu. Tas attiec uz finanšu līdzekļiem, cilvēku kapitālu, tas attiecas arī, zin, uz administratīvās valdes sastāvu. Un noslēgumā priekšsādētāji gribēju vēl atgādināt, kas patiešām vēlētos, lai mēs veidot tādas sadarbības, gar strādāt kopā ar kolēģiem, mēnu referiem pie šī dokumenta par CDFOP, bet vienlaikus sadarbotos arī ar referentēm un referentiem eh, kas strādā pie citām aģentūrām. Jo, protams, ka mūsu doma ir tāda, ka vēlamies nodrošināt nostāju, kas ir kopīga attiecībā uz visām šīm aģentūrām. Un tāpēc atgādināšu visiem, ka esmu pieejama, esmu gatava ar jums apspriesties un tātad, lūk, veidot šādu sadarbību. Paldies! Thank you! Paldies! Un darba kārtībā šie trīs punkti šīs trīs aģentūras un eh, trīs mūsu izskatāmie punkti. Mēs tās iz, šos punktus izskatām kopīgas apspriešanas procedūras ietvaros. Un referenti vēlētos runāt par šiem trim punktiem atsevišķi. Vai jūs piekrītat? Kad, būs, kad būšu devusi vārdu visiem ēnu referentiem, pāriesim pie plašākām debatēm par CDFOP un tad pāriesim pie Eurofonda aģentūras. Uh, Tātad dodu vārdu ēnu referentiem un SND grupas vārdā Pāvelkungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies eh, referentei par eh, vadlīnijām, par iesniegtajiem grozījumiem. Un vispirms vēlētos uzsvērt, ka SEDEFOP, Eurofond un OTSHA Va, e, mēs ceram, ka tas veicinās sociālo dialogu starp dažādām ies, iesaistītajām pusēm, lai mēģinātu rast ilgspējīgus risinājumus. Nākamais aģentūra mēķiem nevajadzētu būt pārāk tālajošiem, jo finansējums to vienkārši nepieļauj. Domāju, ka um, profesionālās apmācības uzlabošanai un iedibināšanai, kā arī prasmi uzlabošanai, vajadzētu tomēr vairāk atvēlēt Eiropas Savienības līmenī un aģentūru nopelns dažādu uh, prasmi uzlabošanā un sadarbībā ar sociālajiem partneriem ir nozīmīgs. Par budžetu runājot, uh, mēs ceram, ka budžeta ierobežojumi darba kvalitāti neietekmēs. Par valdes un izpildu valdes eh, darbību ceru, ka uh, Eiropas parlamenta neatkarīgi eksperti šajās arī varēs darboties. Par direktoru runājot, tad direktoram ir jābūt galvenajam lēmēji, galvenajai lēmēji personai par aģentūras darbību un valdes darbību. Un esmu pārliecināta, ka aģentūras darbam ir jānorit budžetārās procedūras normatīvu ietvaros un <clears throat> izpildu valdi ievēlot, izpildu valdes uzdevumam būtu jābūt galvenokārt saistītam ar aģentūras ikdienas darbu. Un šai valdei ir jābūt uh, dzimuma vienlīdzības ziņā arī eh, šiem dzimuma vienlīdzības jautājumiem ir jāizpildās, lai nebūtu vairāk kā 60% viena dzimuma. Par uh, tulkošanu runājot. Es domāju, ka tulkošanas ārpakalpojumu piemērošana varētu būt pieļaujama, ja arī uz tulkotājiem attieksies eh, tādi paši darba noteikumi kā uz Eiropas Savienības eh, institūciju iekšējiem tūkiem. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad dodu vārdu Cetānskas kundzei, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Vispirms eh, es vēlētos pateikties eh, referentei par dokumenta prezentēšanu. Un komisijas priekšlikums bija ļoti labs, salīdzvarots, un darbs pie šā dokumenta bija pietiekami vienkāršs un nesarežģīts. Par grozījumiem runājot, mēs e, uzsvaru liksim uz ciešāku sadarbību starp dažādām aģentūrām, lai izvairītos no darbības un aktivitāšu dubultošanās. CDFOP ir viena no tām Eiropas Savienības aģentūrām, kurā dod būtisku artavu profesionālās izglītības uzlabošanā un nodrošināšanā. Un tas savukārt eh, uzlabo nodarbinātību Eiropas Savienībā. Par aģentūras darbības uzlabošanu runājot, domāju, ka ir jāiedibina parauga prakses apmaiņa, uzraudzība, jo tas eh, varētu paaugstināt CDFOP darbības kvalitāti. Mēs esam runājuši par uzklausīšanas organizēšanu gan šīs aģentūras sakarā, gan arī citu. Un eh, šī sabiedrības apklausi, apklausi, uzklausīšana rezultāti būs zinām jūlijā. Es esmu pārliecināta, ka rezultāti um, arī ļaus mums pieņemt pareizos lēmumus pēc tam. Prieksēdētāji, paldies! Marijas Hārkins kundze nav šeit, vai ir kāds cits, kurš pārstāv ALDE politisko grupu un varētu izteikties viņas vārdā? Nē. Tas nozīmē, ka dod vārdu GONGL pārstāvēji arī. Ā, nē, ir gan GOS pārstāv, atvainojos, atvainojos, lūdzu.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 Un es domāju, ka eh, šī organizācija, šī aģentūra un tās darbs. Un šim, šim, šai darbībai būtu jābūt pēc iespējas efektīgākai. Es uzskatu, ka eh, mūsu ieguldījums būtu būtisks, lai veicinātu šīs aģentūras uh, sadarbību ar citām būtiskām organizācijām, tādām kā eh, Startautisko darba organizāciju un citām. CDFOP centram jādod liels ieguldījums apmācības jomā. Un tāpēc tam jāspēj piedāvāt palīdzību arī dalību valstu līmenī. Tieši tāpat kā citi kolēģi, mēs uzskatām, ka parlamentam jābūt pārstāvētam šajā administrācijas padomē. Tieši tāpat kā arī izpildu valdē. Eiropas parlamentam ir jāsaņem informācija turklāt par darba plānu vienlaikus ar viceprezidenta palīdzību tam jāspēj arī līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos. Būtu atbilstīgi, ja administratīvās valdes pārstāvi interešu konflikta gadījumā tiktu no valdes savukārt izslēgti. centram jābūt spējīgam atbilstīgi īstenot arī izmēģinājumu projektus, jo tie nerad ir ārkārtīgi liederīgi, lai aizpildītu tos, tos, tās iztrūkstošās vietas mūsu politikās. Esam iesnieguši virkni grozījumu, kas, kā saprotu, saņēmuši atbalstu arī no daudziem citiem kolēģiem. Nu, piemēram, grozījums par to, ka izpildu direktoram mm, ir jānosaka tāds, tāda iecelšanas kārtība, kas ir visai pārskatāma mm, un uh, atbilstīga. Protams, arī attiecībās finansējumu personālu šim centram ir jābūt spējīgam uh, nodrošināt eh, biroja klātesamību arī Briselē sadarbības veicināšanai. Domāju, ka mēs ar vairākiem kolēģiem esam visai viensprātis šajos jautājumos un ar referents palīdzību, domāju, izdosies nonākt arī pie rezultātiem, kas būs pieņemami visiem. Thank you, man. Paldies, Kunams kundzei, un tagad eh, dod vārdu Džinai Lambertai. Lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētais kundze, atvainojos, ka nedaudz eh, notr, nosabojos. Es eh, runāšu par trim aģentūrām, bet par pirmo runājot, jā, varbūt runāšu arī par visām trim, jo mums ir nepieciešama kopīga nostāja. Vispirmām kārtām Komentārs par Eiropas Savienības parlamentu iesaistīšanos aģentūrām sniegto konsultāciju un ieteikumu rakursā. Runājot par aģentūras starpinstitucionālo nolīgumu, Eiropas parlaments, protams, ir budžeta institūcija un īsteno budžeta kontroli aģentūrās. Tāpēc Eiropas parlamenta pārstāvjiem vajadzētu būt pārstāv... Tas, ka Eiropas parlamenta pārstāvi sēž valdē, tomēr var būt interešu konflikta avots. Iespējams, ka Eiropas parlaments, tā kā mēs šobrīd eh, rīkojamies, citu aģentūru darbībā Eiropas parlaments nosūta savus ekspertus, bet šo ekspertu darbībai mums ir jābūt pilnīgi skaidrai, jo pagātnē šo ekspertu objektīvums eh, un arī budžeta sakārtotība nevienmēr ir bijusi caurskatāma. Vispār runājot par aģentūrām, aģentūru nolūks jau ir sniegt savu ekspertu atzinumus un ar savu darbību palīdzēt ne tikai komisijai, bet arī citām institūcijām. Tāpēc mana politiskā grupa ir nolēmusi iesniegt vairākus grozījumus par aģentūru darbības neatkarības iedibināšanu un nodrošināšanu. Tas attiecās arī uz budžeta izmantošanu. Protams, varētu runāt arī par dzimumu vienlīdzību aģentūru darbībā, bet eh, vēl neesam vienojušies par to, kā to ietērpt vārdos. Bet pilnīgi noteikti tas eh, manu politisko grupu lielā mērā uztrauc. Tātad, ehm, eh, vai tas attiektos uz komisiju vai um, kopienu tiesu, mēs vēlamies redzēt arī struktūrālu sadarbību un izvairīšanos no darbības pārklāšanās. Kādā formā tas būs, tas vēl nav skaidrs. Iespējams, kaut kāda dažāda uzraudzība vai kas, bet noteikti iesniegsim grozījumus la, par to, cik bieži var tikt atjaunots mandāts valdē sēdošajiem. Ir jābūt skaidrībai Mēs eh, ierosinājām, ka mandātu var pagarināt vienreiz. Mēs esam iesnieguši arī tehniskus grozējumus par eh, procedūru, kā var atcelt direktoru no amata. Tātad mums ir vairāk tādi tehniski grozījumi, kāda varētu būt šīs aģentūras darbības reālā izpausme. Jautājums par neatkarību un par budžetu runājot. Esam iesnieguši grozījumus par tā saucamo proporcionālo budžeta izmantošanas kontroli, jo aģentūras tām vajadzētu piemērot tādu pašu Tad šobrīd uz aģentūrām attiecās tādi paši budžeta kontrolas noteikumi kā uz daudz lielākām institūcijām, kuru budžets ir daudzkārt lielāks un varbūt tādu budžeta proporcionalitāti <clears throat> vajadzētu ievērot arī aģentūra darbības pārbaudīšanā. Ne jau tā, ka mēs viņiem dodam pilnīgi brīvas rokas un tomēr lai aģentūra tiešām varētu nodarboties ar tās tiešajiem pienākumiem un nevis administratīvu džungļu iz, izvairīšanos. Paldies! ENF. Zoto kungs, ak nē, jūs Matāna kungs lūdzu. Take the other one on your right side, perhaps. Oui, merci, okay. Madame le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti, tēma ļoti sarežģīta, jo runa ir par trim aģentūrām. Mēs neiesniedzam grozījumus un pateikšu, kāpēc. Iepriekšējās komitejas lai, sēdes laikā mēs par to jau runājām. Mēs šeit konstatējam, ka ir tāda nu, tāds viedoklis, kam piekrīt viss viedoklis. Šīs aģentūras veic ļoti labus pētījumus, sagatavo labus ziņojumus, bet regulāri tiek atgādināts, ka viņas netiek pietiekami izmantotas. Tas viens. Otrām kārtām tika arī atzīmēts, ka nerad šīs aģentūras atgādina tādu, ka Meksikāņu armija tik daudz cilvēku, visi kaut ko pasūta, lēmums grūti pieņemt, administrācija darbinieki ir daudz par daudz. Uh, Un tad šī iepasla dēļ, mūsuprāt, šīs aģentūras, kas eh, parasti, nu, šajā gadījumā paredzētas um, ehm, arot apmācības jomām, faktiski pēc sava rakstura ir saziņas aģentūras starp dažādiem integrācijas dienestiem Eiropas Savienībā. Nu, skaidriem vārdiem runājot, mēs uzskatām, un tas ir viedoklis, kam piekrīt arī citi, ka šīs trīs aģentūras faktiski nozīmē to, ka divu šeit ir jau par daudz, pietiktu pilnīgi noteikti ar vienu, kas veic visu darbu, tas būtu daudz efektīvāk un liederīgāk. Un tāpat laikā, protams, es vēlos teikt paldies Sandars kundzei par paveikto darbu, jo viņi savos priekšlikumos uh, tomēr skaidru un gaiši pasaka, ka ir ļoti daudz kļūmju šo aģentūru darbā. Nu, lūk, tātad grozījums ies, iesnieguši neesam, bet uzmanīgi sekojam līdz jūsu priekšlikumiem un jūsu grozījumiem. Paldies! Thank you, that means... Paldies! Tas nozīmē, ka tagad uh, uzsāksim debatas, kurās var piedalīties visi deputāti, kurus interesē CDFOP jautājums. Par pārējām aģentūrām šobrīd vēl nerunājam. Neviens eh, neizrāda vēlmi diskutēt. Ā, ah, Pakuls kungs no komisijas, jā, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es neesmu Pakuls kundze, bet māsa kungs. Burtiski pāris komentāri. Jā, un tas eh, varbūt attieksies arī uz visām trim aģentūrām, bet eh, varu to izteikt eh, vairākas reizes, bet eh, par referentes teikto. Vispirms par direktora un valdes lomu personāla pārvaldībā. Priekšlikumos, komisijas priekšlikumos jau parādījās, ka ikdienas personāla pārvaldības jautājumi ir direktoru rokās. Bet eh, šajā priekšlikumā mēs ierakstījām eh, ideju, ka ļoti, un tas parādās arī daudzos eh, grozījumos, ka to no direktora pleciem šo lomu vajadzētu nolemt un noņemt, un Lamberts kundze jau par to arī runāja. Un tas arī parādās komisijas priekšlikumā. Uh, esam eh, paredzējuši procedūru, ka eh, direktors, kurš eh, pārvalda personāla darbību ikdienā, šo funkciju valde viņam var tā kā noņemt no viņa pleciem. Un iespējams, ka mēs šādu darbības metodu piemērosim arī visās turpmākajās aģentūrās par tulkošanas pakalpojumiem. Tātad tulkošanas centrs tika īpaši nodibināts, lai apkalpotu aģentūras. Un šim centram ir gan nepieciešamā kvalitātes kontrole, un ja tulkošana būs kā ārpakalpojums, tad šā centra darbība var tikt apdraudēta un darbība likt uz spēles. Un eh, aģentūru dokumenti tiek tulkoti 23 valodās, un šo aģentūru resursi ir ļoti ierobežoti, tāpēc viņiem pašiem meklēt tulkojums visās oficiālajās valodās diez vai ir iespējams. Priekšsēdētāji, paldies! pārējām pie nākamās aģentūras darbības izvērtījuma. At, Atcīmredzot, referente tomēr vēlas kaut ko pateikt, pirms mēs pārējām pie nākamā. Jā, gribēju tikai teikt paldies saviem kolēģiem par viņu priekšlikumiem un gribu viņiem arī teikt, ka tagad turpināsim darbu, lai no šiem dažādajiem komentāriem un viedākļiem nonāktu pie viena, vienotu kompromisu izstrādāšanas. Paldies visiem! Thank you. Then... Paldies. Ejam tālāk. Ķeramies pie Eurofound aģentūras. Dodu vārdu Šambonu kungam. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta. Muchas gracias, querido. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem. Un arī visiem tiem, kas ir pa palīdzējuši ar saviem konstruktīviem grozījumiem. Es skatos uz šo dosie ļoti optimistiski. Šeit ir e, daudz iespēju uzlabot e, aģentūras darbu, arī darbības virzienu, strateģiskā izteiksmē un saziņu ar klientiem, kas ir parlamenta iestādes, valstu iestādes. pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Tā kā daudz kur esam vienas prātas. Protams, ir iespējams arī sadarboties ar iest, iestādēm, kas pārstāv trīspusējos partnerus, sadarboties ar starptautiskām iestādēm. Piemēram, saistībā ar tehniskiem aspektiem, uh, Eh, tā skaitā arī Starptautisko darba organizāciju, OSCE un citām. Un, protams, mēs vēlamies izvairīties arī no darba pienākumu pārklāšanās. Un katrā ziņā ir iespējams uzlabot tekstu, balstoties uz iesniegtiem grozījumiem. Eh, protams, ir punkti, kuri vēl ir nepieciešams eh, apspriest. un izprast labāk šos punktus. Viens no tādiem būtu, piemēram, jautājums, kas saistīts ar direktora asistentu amatu. Runājot par aģentūru, kurā nodarbināt šobrīd aptuveni simts darbinieku, kas apkalpo 450 miljonus iedzīvotāju. Tad mums ir, protams, jāizskata iespēja meklēt uzlabojumus. Tāpat ir nepieciešams arī papētīt organizatorisko pusi, ar izpildu direktora pienākumiem, darbā iecelšanas principiem. Visiem jā, visam jābalstās uz objektīviem, um, samērīgiem principiem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tikt pāri kļūdām, kas ir bijušas pagātnē. Esmu pieredzējis eh, iepriekš tādus gadījumus, kur eh, direktors bija, iepriekšējais direktors bija miris, un es biju sarakstā, eh, kandidāts sarakstā nākamā direktora amatam. Un biju pieredzējis to, ka bija sarežģījumi ar direktora un direktora asistenta iecelšanu. Mēs esam pieredzējuši konfliktus starp abiem amatiem, jo pietrūkst objektīvu profesionālu kritēriju. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt eh, šo kritēriju izmantošanu. Jautājums par biroju Briselē ir aktuāls, bet eh, birojs ir, nav nemaz tik tālu no šejienes, tas jau darbojas un ir ļoti noderīgs. Es nedomāju, ka tur kaut kas daudz vēl sakāms ir. Kas attiecas uz attiecībām ar parlamentu un ideju nodrošināt labas attiecības ar šo aģentūru? Šeit mums ir nepieciešams meklēt vienošanās iespēju. Jo Eiropas parlaments šajā gadījumā ir kā klients aģentūrai. Un mums varbūt eh, nevajadzētu iesaistīties tiešā pārvaldībā aģentūrai, bet gan eh, darbības virzienu nospraušanā. Es domāju, ka mēs varēsim atrast optimālu risinājumu. jo, manuprāt, e, mums ir runa par kaut ko labi funkcionējošu, kur ir tomēr iespējas veikt uzlabojumus, bet aģentūra netiek pie, pietiekami noslogota. Mums ir jānodrošina, ka aģentūras potenciāls tiek pilnībā izmantots. Mums jāskatās, kādus grozījumus varam veikt, ko, ko varam mainīt. esam uh, apsvēruši vied, iespējas uh, nodot dažus pienākumus kā ārpakalpojums. Par, par to, protams, vēl ir jādiskutē, jāapspriež arī dzimumu vienlīdzības jautājums. Bet es nedomāju, ka tam būtu jābūt tam gadījumam, kur mēs pēc būtības uh, mēģinātu risināt šo problēmu. Ir vienkārši jāizpilda tās vienošanās, kas ir panākta parlamentā. Es nedomāju, ka šeit ir nepieciešama plaša diskusija par dzimumu vienlīdzību. Tā vietā mums ir e, vienkārši jāuzlabo Eurofund e, darbība. Es nedomāju, ka šeit būs kādas sarežģītas diskusijas. Un katrā ziņā nekas tāds, kas varētu apturēt progresu. Vienīgi par nomas konverģenci. Tas būtu jautājums, kur valde balstītos uz nacionālistisku skatījumu aģentūrai. Entonces nosotros vamos a meter 84 porque en un organismo europeo tienen que estar absolutamente siempre ¿eh? todas las naciones representadas, todos los visām, nā, visām nāciju valstīm ir jābūt pārstāvētām, protams, eh, šīs aģentūras valdē. Tas ir princips, kas varbūt nevienmēr ir skaidri e, izskaidrots, it kā līdz šim liels uzsvars likts uz geogrāfiskās rotācijas principu, bet ja mēs cenšamies nonākt pie lielākas efektivitātes un tādas īstas Eiropas aģentūras ar labāku tēlu, Es saprotu, ka mēs nerunājam par uh, lielu budžetu, runājam par vienu sanāksmi gadā, bet es labprāt uzklausītu argumentus kolēģiem, lai varētu spriest par šo principu vērtību. Paldies jums visiem! par jūsu ieguldījumu, un esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim sadarbību arī sarunāt. Thank you. Uh... Paldies. Šoidrovs kundze nav, bet viņu aizstāja Ribeiro kundze. Paldies. Tā kā es aizstāju Šoidrovs kundzi, tad es runāšu angliski. Viņa atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu ar diviem svarīgiem mērķiem - aktualizēt aģentūras uh, Ehm, uzdevumus un izveidot kopīgo pieeju. Viņa atbalsta trīspusējo struktūru, saglabājot eh, iepriekšējo valdes locekļu skaitu. Viņa ierosina grozījumus kopā ar EPP referentu par abām citām aģentūrām, trīspusējām eh, un priekšlikumi ir tādi, ka aģentūrai ne tikai jāpalīdz komisijai, bet arī citām mēs iestādēm un nacionālajām uh, iestādēm. Viņiem ir jāuzņem strateģiski orientēts darbs. Izpildirektoram ir jāpieņem visi lēmumi saistībā ar aģentūras iekšējo struktūru izveidi un jāieceļ uh, personāls amatos Pārējām divām aģentūrām būtu jābūt novērotāju statusam. Koordinatoram eh, no katras grupas būtu jāinformē eh, to pārstāvi izpildu valdes eh, sanāksmēs lemtā. Un aģentūrām būtu jāļauj izmantot ārējos rakstiskās tulkošanas pakalpojumus. Paldies! Paldies, Havī Lopes kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms dažas vispārējas piezīmes, lai uh, rastu vienprātību ar referentu un cerams vairākumu plenārsesijā. Manas grupas grozījumi pamatā koncentrējas uz uh, to, lai pilnvērtīgāk izmantotu aģentūru darbu. Ir ļoti svarīgi saglabāt šo trispusējo struktūru arī turpmāk. Un varētu arī runāt par to, ka saistībā ar bažām un domstarpībām tas varbūt vairāk saistīts ir ar tiem grozījumiem, kur ir vēlmes samazināt valdes locekļu skaitu aģentūrā. Tieši Eurofonda aģentūrā. Mēs neuzskatām, ka valdes eh, locekļu skaits būtu jāsamazina. Mums patīk šī ideja, ka katrai dalību valstī tur ir savs pārstāvs un tam, bū, tam būtu jādarbojas kā efektīvam saziņas kanālam. Ne tikai Eiropas Savienībai kopumā, bet atsevišķi dalību valstīm. Nedomāju, ka arotbiedrības darba devēja vai dalību valsts e, atbalstītu šādu valdes locekļu samazināšanu, skaitu samazināšanu, kā tas šobrīd ir ierosināts. Mēs, protams, apspriedīsim uh, to detalizēti, bet nedomāju, ka komisija vai padome tiešām arī uzstātu uz šādu pieeju. Tāpēc esam nobažījušies par e, dažādības e, trūkumu un e, eh, nepietiekam pārstāvību valdē. Mums ir jāvienojas par grozījumiem. Es domāju, tas ir iespējams. Eurofound jau ir veikuši labu darbu, tur mēs esam viensprātis. Ehm, jāsaglabā trīspusējā struktūra, bet tur ir nepieciešama ehm, ne, neliela uzlabojuma, jāuzlabo arī koordinēšana ar citām starptautiskām organizācijām. Eiropas parlamenta loma jāstiprina. Un jānodrošina, ka aģentūrai ir pietiekami resursi savu pienākumu veikšanai, ka tā ir neatkarīga, ka aģentūras valde un direktors ir iesaistīti aģentūras ikdienas darbā. Paldies! Geriks kungs nav zālē. Varbūt Makintājas kundze viņu aizstāja? Nē. Neviens no EKR neaizstāv viņu. Tad Lina Boilena no Goja grupas. Viņu arī neviens neaizstāja. Tad Džīna Lamberte, lūdzu. Jā, es esmu ēnu referenti eh, visās, visos trīs ziņojumos. Saskaņotības labad. Dažas lietas, kas tika pie, pieminētas saistībā ar Dublinas aģentūru. Kas attiecas uz valsts locekļu skaitu? Par to neesam iesnieguši grozījumus. Esam apmierināti ar to, ka tiek saglabāta līdzšinējais valsts locekļu skaits, kur katrs pārstāv vienu dalību valsti. Ir svarīgi, mūsuprāt, ka visas dalību valsts ir tiešā veidā iesaistīts, jo aģentūras darbs skar visus un arī attiecībā uz eh, tādiem papildus birojiem. Mēs atbalstam to, ka būtu birojs arī Briselē, bet neesam iesnieguši eh, grozījumus, kas eh, liktu domāt, ka birojas papildus ir iespējams tikai Bris Briselē. Katrā ziņā, ja tiek uzskatīts, ka ir pamatoti vēl kaut kur atvērt biroju, tas būtu jāļauj. Katrā ziņā eh, šeit ir daži grozījumi, kas attiec tikai un vienīgi uz Dublinas aģentūru un nav piemērojami citām aģentūrām. Paldies! Gerikas kungs ir ieradies, bet viņam nav nekas sakāms. Labi, FDD Laurā Gēja. Sī, grazie, prezidente, e grazie al. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentam Tas, kas, e, manuprāt, mums būtu šeit jādara, ir jākoncentrējas uz atsevišķiem jautājumiem. Tas ir redzams no maniem grozījumiem. Piemēram, attiecībā uz stingri nospraustiem mērķiem samazināt izmaksas, palielināt caurskatāmību un e, saskaņot e, aģentūras darbu. Tas ir svarīgi, jo sociālais dialogs un nodarbinātības veicināšana ir ļoti svarīgas lietas Eurofound aģentūrai ir jāstrādā efektīvi. Un, protams, ka tai ir jāsadarbojas arī ar citām aģentūrām, bet šīs aktivitātes ir jāpadara efektīvākas, lai nodrošinātu, ka nav pienākumu pārklāšanās, ir jāuzlabo sinerģija starp aģentūrām, lai eh, labāk sasniegtu nospraustos mērķus. Tāpat ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp šīm aģentūrām un komisiju. Šai sadarbībai jābūt efektīvākai. Tāpat ir arī nacionālās organizācijas, kas veic analīzes, vāc datus par sociālo jomu, ekonomiku. Ir arī starptautiskā darba organizācija un citas eh, organizācijas, kas strādā šais jomās, un tāpēc ir nepieciešams eh, saskaņot šo sadarbību lai nodrošinātu, ka viss darbs, kas tiek veikts, tiek veikts integrētā veidā, bet nenotiek pārklāšanās. Tad vēl viena lieta. To es arī esmu iekļāvusi savos grozījumos. Eurofound e, laika grafiks, kā darbojas šī aģentūra. Eurofound ir jāpātrina darbs, ko tā veids, lai nodrošinātu, ka tā neatpaliek no aktuāliem jautājumiem un tiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi konkrētā brīdī. Nav jēgas sniegt datus pārāk vēlu. Ir jāspēj iesaistīties jau agrīnā posmā. Un mums ir nepieciešams nodrošināt, ka ziņojumu, ko viņi sagatavo, tiek saņemta, piemēram, šeit, saulaicīgi. Nav jēgas sagatavot ziņojumus par jautājumiem, kas ir aktuāli, tad, kad jau ir notikusi komitejā šo jautājumu eh, apspriešana. Ir nepieciešams, protams, aktualizēt informāciju par notiekošo, ir eh, konsultācija ietvaros, ja izvēlas pareizās puses, ar ko konsultēties. Internets dod daudz iespēju, ir iespēja uzlabot eh, efektivitāti, salīdzinot ar eh, tradicionālo veidu, kā Eurofound, piemēram, veids savus aptaujas. Nu, tie būtu tad mūsu priešlikumi. Nu, un ir arī daži punkti, varbūt, kas citiem varbūt eh, ne, nešķitīs pieņemami. Mums likās, ka pietiktu ar deviņiem valdes locekļiem. Citi saprot, ka nav sajūsma par to. Mēs uzskatījām, ka vajag strādājušo pārstāvis valdē, lai darba ļaudas būtu pārstāvēta, un rotācijas princips līdzīgi kā padomas prezidentūrā. Un ir nepieciešams arī saskaņot eh, visu šo sadarbību. Kas attiec uz valdes locekļiem vēl, tad tos vajadzētu iecelt pēc eh, paziņojuma parakstīšanas par eh, to, ka nepastāv interešu konflikts saistībā ar pildāmiem pienākumiem. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu pietiekamu caurskatāmību. Dzirdējām arī Šambona kunga pieredzi, personīgo pieredzi šajā jautājumā, kas padara šo jautājumu par īpaši aktuālu. Ir, ir laba prakse šai sistēmā un tā ir jāizmanto. Tāpat mums ir nepieciešams nodrošināt, ka ir e, pietiekams e, šis e, pilnvaru termiņš, 2 līdz 4 gadi. Un jānodrošina, ka Eiropas Savienības kopīgās intereses ir aizsargāts un pārstāvēts, un lai ar dalību valstīm būtu pietiekams līdzsvars. Paldies, Martēna kungs! Merci, Paldies, priekšādātāji! Izteikšos pavisam īsi, jo te gribu atsaukties uz iepriekšējo izteikumu, kas attiecās, protams, uz visām trim aģentūrām. Thank you. Lielas paldies. Nu tad sāksim diskusijas. Gaidu komentārus no visiem deputātiem, kas nav ēnu referentu vēl nav izteikušies. No komisijas varbūt mēs kungs vēlas ko teikt no Empel ģenerāla direktorāta. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es šeit gribēju arī norād, nu, no, nu, norādīt uz tiem punktiem, ko izteicu attiecībā uz valdes un direktora lomu personāla pārvaldīšanā jau iepriekš. Tāpat arī attiecībā uz tūkošanas centra izmantošanu. Protams, ka tas attiec uz visām trim aģentūrām. Gribēju vēl tikai izmantot šo iespēju. Uh, lai teiktu paldies komitejai, referentiem un ēnu referentiem par visiem centieniem, ko tie izdarījuši, lai sistematizētu un harmonizētu nostājas attiecībā uz visiem šiem trim priekšlikumiem. Kā jau tika norādīts, komisija nāca klajā šiem priekšlikumiem kā pakotne Un tas saistīts ne tikai ar to, kāda ir šo aģentūru loma un konkrētais raksturs, bet gan arī tā, ar to, ka visi šie noteikumi lielākoties ir kopēji visam trim aģentūrām un atbilst kopējai nostājai, par kuru vienojās Eiropas parlaments un padome un komisija 2012. gadā un tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi skaidri redzēt šo saskaņotību starp gala rezultāta formulējumu attiecībā uz visām trim aģentūrām. Viena konkrēta lieta, ko gribēju vēl pieminēt, ir tas, ka šai gadījumā, runājot par Eiropas parlamentu pārstāvību valdē, gribu tikai atgādināt, ka kopējā padome, kopējā nostājā jūs vienojāties par šādas reprezentācijas iespējamību atbilstības gadījumā, un tādā gadījumā viens deputāts var tapt iecelts no Eiropas parlamenta puses. Uh, šā, darbam šādā valdē, tā kā tas notika, piemēram, atsevišķās eh, aģentūrās, tur, kur tas bija atbilstīgi. Un kā jau tika iepriekš norādīts, tam, protams, ir vajadzīgs arī zināms pamatojums, kāpēc šis deputāts tad tiktu iecelts kā pārstāvis eh, valdē. un ar to arī savu stāšanos beigšu. Paldies! Paldies! Nu, tad došu varbūt vārdu vēl referentam, ja viņš vēlas kāds noslēguma vārds teikt. Jā, paldies! Man ir tāda gara runa, Žambona kungs saka, paldies! Esmu optimisma pilns, un pēc tā, ko dzirdēju, šis optimisms vēl tikai un vienīgi vairojies. Paldies! Lielas paldies! Šķiet, ka redzu zināmu līdzību šeit starp jums abiem diviem. Nu, šķiet, ka uzvalks un e, eh, kaklasaita, jā, jo pieminēju jūs, nosaucot jūs par Hoča kungu un nevis par Šambūna kungu. Bet tagad gan došu vārdu Hoča kungam. Viņš ir referents trešajam ziņojumam. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. kā referents Eiropas darba drošības veselības aizsardzības aģentūrai IU OŠA. Vēlos izteikties īsi un lakoniski, jo daudzi jautājumi jau tika pieminēti no kolēģu puses un attiec arī uz šo um, aģentūru. Sadarbojos ar pārējo divu ziņojumu referentiem, lai varētu atrast kopīgu pieeju visos trīs dosjē saistībā ar visām trim aģentūram, kaut arī katrai aģentūrai ir e, individuāli aspekti, kas ir jāņem vērā. Saistībā ar šo trīspusējo struktūru tas, protams, atspoguļojas nospraustajos mērķos un valdes uh, sastāvā. Es piekrītu, ka ir nepieciešams saglabāt šo trīspusējo struktūru, lai aģentūra būtu labi informēta par notiekošo visās dalību valstīs. Šī struktūra ļauj to īstenot. Tāpat tā ļauj izplatīt labāko praksi daudz efektīvākā veidā, sasniegt darba ņēmējus visā Eiropā un sasniegt arī uzņēmumus un pieņemšu vairākus grozījumus, piemēram, saistībā ar attiecībām un citām aģentūrām, it īpaši CDFOP un Eurofound. Tāpat arī līdzekļiem, kas vērsti uz interešu konfliktu mazināšanu un cīņu pret krāpniecību. Tāpat ir nepieciešams pievērst uzmanību pienākumu pārklāšanās mazināšanai. Un ir nepieciešams nodrošināt to, ka nodokļu maksātāji nauda tiek tērēta ļoti pamatotā veidā. Ir E, nepieciešams arī vērst uzmanību uz to, ka ir e, vairāki grozījumi, kas ir vērsti uz kopīgiem tematiem. Sadarbības uzlabošana ar trešām pusēm, tā skaitā starptautiskām organizācijām, potenciālo interešu konfliktu risināšanu, e, tad valdes un padomes sasaukšanas laiki un sastāvs. Tie tie ir aktuālākie temati. Uh, Labi, ka ir iespēja uzklausīt jūs un jūsu viedokli, pa, paļaujos uz labu sadarbību ar referentiem, kas atbildīgi par pārējiem diviem dosjē saistībā ar šīm aģentūrām. Uzskatu, ka IU OŠA veic ļoti labu darbu, lai noteiktu standartus, kas ir īpaši svarīgi darba drošības un veselības aizsardzības jomā, Mums šeit ir nepieciešams labs, moderns, mūsdienīgs risinājums. Un noslēgumā vēlos pateikties jums vis, visvairāk jau Sanders kundzei un Šambon kungam par ļoti konkrētu un uh, sekmīgu sadarbību. Paldies arī ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas e, devuši savu ieguldījumu ziņojumu uzlabošanā. Paldies! Thank you. Paldies! Un nu, tas nozīmē, ka tālāk dosim vārdu ēnu referentiem. Vispirms Bekerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! vēlos paust eh, savu milzīgo apmierinātību ar to, ka ir izdevies nodrošināt lielisku sadarbību starp visiem trim referentiem un augstu pretīmnākšanas līmeni un arī kvalitāti tīri saturiskā izteiksmē. Par novērotāju statusu savstarpējā jomā starp aģentūram esam viensprātis. prātis Jā, mums ir vēlme veikt dažus grozījumus, ko esam pauduši komisijai saistībā ar šo priekšlikumu, bet tas viss notiek vienotā virzienā. Es domāju, ka tas eh, nāk par labu kopējai sadarbībai. Šī vēlme skar visas politiskās grupas un trīs piemēri, kur tas ir īpaši svarīgi. Pirmais. Mēs vēlamies, lai uh, izpildu direktora vai direktores e, Oša gadījumā loma būtu saistīta ar atbildības e, neatņemšanu saistībā ar personāla jautājumiem. Mēs uzskatām to par e, fundamentālu prasību, kas saistīta ar šādas aģentūras profesionālu vadību. Ka, protams, ka direktoram ir jābūt atbildīgam par personālu. Uh, Tas pats ir attiecināms, ar, eh, attiecināms uz eh, pārvaldību un budžetu. Uzskatu, ka viens birojs eh, Briselē ir pietiekams, nevajag birojs visā Eiropas Savienībā. Un mēs uzskatām arī par svarīgu to, ka katra aģentūra var izmantot citus rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniedzējus tam ir jābūt eh, direktora kompetencijā lem par šādiem jautājumiem. Tāpat ir jāņem vērā mikro uzņēmumu un MVU aspekti, tad, kad aģentūras sastāda programmas, un es ceru, ka mēs nonāksim pie laba risinājuma. Paldies, kā jau sacīju, referentiem, ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas eh, līdzdarbojās. Thank you, Mr. Un liels paldies Kristensens kungam vārds. Paldies priekšsādātāji. Un liels paldies referentam par paveikto darbu līdz šim. Kad skatos uz iesniegtajiem grozījumiem, jūtu pārliecību, ka mums izdosies vienoties par labu un plašu kompromisu pie daudziem jautājumiem. Manuprāt, pats galvenais ir aizsargāt un spēcināt šo partnerību, ko īsteno aģentūra, un pārliecināties, ka aģentūra veic savu atbilstību, savu darbu efektīvā veidā. Lai šos mēķus labāk sasniegtu, esmu iesniedzis virkni grozījumus. Un esmu gatavs tos apspriest ar jums ēnu referentu tikšanās laikā. Visu trīs aģentūras sekretariātam jā, cieši jāsastrādājas, lai būtu tāda vienota pieeja jautājumiem, kas ir svarīgi visām trim aģentūrām. Paldies! Thank you. Liels paldies! Renāta Vēbere? Nē, viņu neradu zālē. Bermeho kundzes arī nav. Džīna Lamberta ir devusies prom. FDD pārstāvis jau pateica, ko vēlas un vairs nevēlas izteikties. NF pārstāvis Martēna kungs arī ir izgājis. Yes. Uh, that means that... Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu komisijai. Mēskungam, lūdzu. Pastāstiet mums, vai jums ir kādi komentāri par to, ko jūs nu pat dzirdējāt. Paldies priekšādētāji. Par tulkošanas centra te jau izstāstīju, kāds bija mūsu pamatojums šādu centru veidot un kāpēc tīri no izd, no taupīguma puses tas ir labākais risinājums aģentūrām. Vēlējos vienkārši izmantot šo iespēju, lai pēdējo reizi uzsvērtu, cik ļoti nozīmīgi ir respektēt šo kopējo nostāju attiecībā uz institucionālo ietvaru kas attiecas uz darbinieku pārvaldību, neapšaubām ikdienas personāla lietas protams, būtu jānosaka izpildirektoram. Tas ir skaidri paredzēts kopējā nostājā, un tas atspoguļojas ar mūsu, arī mūsu priekšlikumu, bet atsevišķos ārkārtas gadījumos apstākļos šāda veida izpildu direktors, tomēr, ja viņš nebūtu spējīgs savus pienākumus pildīt, viņam vajadzēs uh, paredzēt kaut kādu tādu, nu, B plānu. Un tādā gadījumā šīs administratīvā valde var šos deleģētās pilnvars ņemt atpakaļ, atsaukt no direktora un no jauna tās deleģēt varbūt kādam citam vecāka līmeņa ierēdnim darbinieku vidū. Tas atbilst kopējam institucionālajam ietvaram, ne tikai darbam aģentūrās, bet arī visās citās ES iestādēs, un šī iemesla pēc tieši šādu struktūru izvēlējāmies atspoguļot arī šajā dokumentā. Tātad nekādos apstākļos tas nenozīmē to, ka izpildu direktoram būs kaut kādas izmainītas pilnvaras attiecībās pašreiz situāciju. Nē, viņš būs izpildu direktors vienalga un būs atbildīgs par ikdienas pārvaldības darbu, bet lai paredzētu iespēju, ka var rasties šādi ārkārtas apstākļi, kuros izpildu direktoram šo pienākumu izpildi nebūtu iespējama, ir jāparedz lūk šāds uh, ārkārtas plāns. Šobrīd tā tas, protams, nav, šāds plāns ne, nestā, nav, nav paredzēts, un šobrīd uzsājas dažā, iestājas dažādi veidi juridiskas procedūras. Šiem dēļ arī esam paredzējuši šādu risinājumu. Uh, lai šāda ārkārtas plānošana, ārkārtas situācija būtu paredzēta, un, kā jau teicu, valde var um, ņemt atpakaļ šīs pilnvars un tās deleģēt kādam citam darbiniekam. Tāpēc gribētu lūgt referentus un komiteju arī dzen uzmanīgi šo jautājumu apskatīt, jo, kā jau norādīt, tas pilnībā atbilst kopējai nostājai un arī kopējai praksē, kas tiek piekopta ja, daudzās jaunizveidotajās aģentūrās, un tajās aģentūrās, kur pamatregulas ir mainītas. Un tas pilnībā nodrošina arī attiecīgo izpildu direktoru lomu ikdienas darbinieku pārvaldības jautājumos. Paldies! Pateicos, saka priekšsādātāja. Nu, tas nozīmē, ka esam eh, runātāju sarakstu izsmāluši. Ziņojuma pieņemšana notiks 21. 22. jūnijā. Gribu teikt paldies Sandersas kundzei, Škalvēšam Ponu kungam, tāpat arī Hača kungam par paveikto. Ak jā, vēl gribēju vajadzēt referentam, vai viņam ir kādas noslēguma eh, domas, ar ko viņš vēlas padalīties, ne? Ļoti labi. Nu, tad tādā gadījumā pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Esam gan mazliet aizsteigušies laikam priekšā, 15 minūtes, bet mans priekšlikums tomēr ir eh, tik un tā ķerties pie darba. Tātad sastais darba kārtības punkts politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu instruments nabadzības novēršanai. Došu uzreiz vārdu Agēs kundzei, kas ir referenta. Lūdzu. Sí, grazie, prezidente. E... Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju teikt paldies visiem ēnu referentiem, tāpat arī visiem citiem, kas deva savu ieguldījumu iesūtot grozījumus pateicoties jums visiem, pašreizējais ziņojums ir um, tapis bagātāks. Nu, tas vien, ka ir tik daudz grozījumu, ļoti labi parāda, cik mm, daudziem šī tēma šķiet interesanta un cik neviennozīmīga tā ir. Nu, svarīgi tas ir ne tikai tāpēc, ka nabadzība Eiropas Savienībā ir pieaugusi, un mēs šķiet nespējam sasniegt mērķus Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros nabadzības samazināšanā, bet tas svarīgi arī tāpēc, ka piedzīvojam arī plašu bezdarba pieaugumu jauniešu vidū, ilgtermiņa bezdarbnieku vidū redzam, ka sabiedrībā norisinās pārmaiņas un faktiski cilvēkus aizstāja roboti rūpniecībā. Un tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds instruments, kas ļautu vērsties pret nabadzību. Nosakām šeit arī visai ambiciozas nodarbinātības mērķus. Un eh, tas, protams, šo situāciju padara vēl aktuālāku. Esmu pat izstrādājusi vairākus grozījumus, esmu iepazinusies ar citiem grozījumiem un redzu, ka tie piedāvā konstruktīvu sadarbības garu. Un tas, manuprāt, parāda, ka mēs visi cenšamies sasniegt šo ļoti svarīgo mērķi, respektīvi apkarot nabadzību. Varbūt, ka mums ir dažādi viedokļi par to, kā panākt šo mērķi, kādus konkrētus aspektus vajadzētu risināt um, un kādā secībā. Bet galvenokārt, protams, ir tas, ka mēs vēlamies, vēlamies samazināt nabadzību. Visi. Un tāpēc um, sadarbībā ar pārējiem ēnu referentiem, es domāju, mums izdosies atrast kopsaucēju pēc iespējas plašākā mērā. Un tāpēc vēlētos aicināt pilnīgi visus atminēties, kādas ir mūsu parlamenta un šīs komitejas prioritātes, respektīvi. Mums jāspēlē salīdzinoši unikāla loma salīdzinoši ar citām ES iestādēm koplēmumu procedūrā. Eiropas parlaments šīs procedūras ietvaros nereti tiek apsūdzēts, ka mēs e, neesam pietiekami e, pretoties spējīgs piederam no padomas un komisijas. Un tāpēc ir svarīgi iz, pieņemt apņemšanos un pārliecinātos, ka mūsu viedoklis tiek ņemts vērā. Mums jābūt parlamentam un komitejai ar spēcīgu balsi. Esam nonākuši krustcelēs. Mums jāpieņem lēmums, vai mēs tagad šeit dodam tikai tādas vadošas norādes, tādas virzienas un pasakām, lūk, tāda ir mūsu nostāja. Eh, nu, lai ko jūs arī par to nedomātu, pat ja jūs to neņemat vērā, vai arī mēs varam patiešām rīkoties tā proaktīvāk, un teikt, lūk, mēs vēlamies, lai pārējās iestādes pieņem atbilstīgas ienākumu politikas attiecībā uz šiem ienākumu minimumiem un pieņem tās tādā veidā, lai tas tiešām varētu atbilstīgi darboties. Tā, tā, lai tas nav tikai tāds politikas dokuments. Un es domāju, ka mēs kā referenci šādu apņemšanos varam uh, izteikt Un ja mums ir kādas iespējas kaut ko darīt, tad mums šīs iespējas ir jāizmanto. Jāizmanto šī koplēmuma procedūra, jo tā piedāvā mums šādu iespēju faktiski pateikt kaut ko konkrētu un kaut ko sasniegt. Un tāpēc aicinu visus šai komitejā tiešām darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai pārliecinātos, ka šis dokuments, kas tiešām ir ļoti nozīmīgs, eh, ir rīcības spējīgs. Mēs vēlamies, lai komisija nāk klajā ar direktīvu jo mēs nevaram atrisināt nabadzības problēmu par to diskutējot vien. Tas taču ir skaidrs. Runu ir bijis jau ļoti daudz, un kas ir ticis sasniegts? Nabadzība ir tikai plā, vērsusies plašumā. Kamēr mēs turpinam par to runāt, 120 miljoni iedzīvotāji Eiropā dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Un tāpēc domāju, uh, ka mums nepieciešams ķerties šai lietai pie grožiem un eh, tiešām veidot tādu instrumentu, kas var atbalstīt Eiropas pilsoņus. Jo viņi, pilsoņiem ir apnicis, ka mēs tikai runājam, viņi vēlas, lai mēs arī kaut ko darām. Paldies! Tālāk došu vārdu pārējiem ēnu referentiem, un pirmais no tiem būs Baha kungs, lūdzu. Jā, <clears throat> vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji vēlētos sākt ar pateicības izteikšanu Laurai Gēja par lielisko darbu, tāpat arī attiecībā uz kompromisiem saistībā ar apsvērumu daļu. Tas vien jau nodrošina lielu daļu no paveiktā darba. Paskatoties uz stratēģiju 2020 jāatzīst, ka esam vēl tālu no mērķa sasniegšanas eh, nabadzības apkarošanām Tāpat arī definīcija nabadzībai. Es tad eh, definīcija bieži vien tiek kritizēta. Bet, diemžēl, tā ir vienīgā definīcija, kas mums Eiropas līmenī vispār ir šim jēdzienam. Un arī mērķi 2020 stratēģijai eh, balstās tieši uz šo definīciju. Darba vietu izveide, eh, protams, ir labākais veids, kā cīnīties ar bezdarbu un cīnīties ar nabadzību. Bet, eh, protams, citi ienākumu veidi arī ir svarīgi. Un ir noteikti jāmazina lielais bezdarba līmenis jānodrošina arī sociālā iekļaušana, jāatvieglo piekļuve darba tirgumu ar pārējas darba programmām vai citiem papildus pasākumiem. Daži prasa minimālo ienākumu līmeni kā pamattiesību daļu. Citi vēlas to atstāt dalību valstu kompetencē. Par to mums vēl ir jādiskutē lielākā daļa dalību valstu ir minimālā alga vai minimālā ienākuma princips. Es uzskatu, ka nepieciešams meklēt un skatīties, kādā veidā var uzlabot esošā sistēma šai jomā. Manuprāt, īpaši tas būtu veiksmīgi darāms izmantojot Eiropas pusgadu kā instrumentu. Tāpat arī ņemot vērā padomes secinājumus ko EPSCO apstiprināja martā, kurā tika prasīts nodrošināt, ka sociālās aizsardzības sistēmas un uh, tiek nodrošināta tāpat arī adekvāts ienākumu līmenis. Un ir nepieciešams e, nodrošināt e, nepieciešamos atbalsta pasākumus. Un Laurā Gēja pareizi norādīja, ka mēs e, stiprināsim šo ziņojumu vēl. Lai tas nekļūtu par pašiniciatīvas ziņojumu, kas neko īsti nemaina un neko īsti nepasaka. Apmaiņa ar labākām praksi man arī šķiet ļoti noderīgs princips. Kopīgie kritēriji par to, kam ir piekļuve, kas garantēs finansējumu cik ilgi tas būs. Tas viss ir svarīgi un jābūt vienlīdzībai starp dalību valstīm. Vēl viens jautājums, kas mūs nodarbinās noteikti, ir jautājums par Eiropas līmeņa direktīvu. Tas, protams, uzreiz aktualizē virkni jautājumu. Kāda varētu būt šī direktīva, kādi faktori, kādi indikātori tur tiktu iekļauti un uz kādiem kritērijiem tas balstītos? Tas, protams, būtu apspriežams. Manuprāt, kopumā dalību valstīm ir jānodrošina, ka minimālai ienākumi arī ir eh, kā papildus pasākums, nevis kā aizvietojošs pasākums darba algai. Tas arī viss. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Baha kungam! Un tagad dod vārdu Gutjēras kungam, lūdzu. Sí, muchas gracias, presidenta. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Mēs eh, esam panākuši ārkārtīgi daudz, mums ir izdevies ļoti daudz ko panākt, jo mēs eh, patiesībā vēl neesam tikušies ēnu referentu sanāksmē, tā notiks rītā. Uh, bet eh, lielos vilcienos mēs esam vienas prātas par to, kam būtu jābūt šādā ziņojumā pēc būtības. Esam vienas prātas, tas bija pirmais. Un tas ir ļoti svarīgi, jo visas politiskās grupas, neatkarīgi no politiskā spektra, ir, vienu, ir vienotas idejā, ka ir jāveido sistēma sociālajā jomā. Jo ir ļoti daudz cilvēku Eiropā, kas vairs nevar izdzīvot ar to pamatu palīdzību, ko nodrošina dalību valsts, vai tas būtu bezdarbnieku pabalsti vai dažādi citi sociālie labumi. Tas nozīmē, ka Eiropā ir jāveido pavisam jauna sistēma, lai cilvēki varētu izdzīvot. Neaizmirsīsim, ka dzīvojam digitalizācijas laikmetā, tas arī dod jaunas iespējas. Mēs nevaram pieļaut, ka 21. gadsimtā Eiropā cilvēki dzīvo vaiprātīgā nabadzībā. Mums ir cilvēkiem jāpiedāvā otra iespēja dzīvē. Daudzās valstīs tiek runāts arī par minimālo ienākumu, neatkarīgi no darba vai bezdarba. Un mums Eiropā vajadzētu iedibināt tādus eh, noteikumus, lai cilvēkam bez jebkādiem ierobežojumiem būtu pieejams minimālais ienākums. Bet, eh, protams, mums ir jāie, jāizveido tāds ietvars, rāmis, un ir jāpanāk līdzsvars starp minimālo ienākumu un to, kā mēs veidojam darba tirgu Eiropas Savienībā. Bet um, dalību valstis visas kā viena ir viensprātis, ka uh, nosacījumi ir džunglis, neviens vairs tā īsti neko nesaprot, un varbūt, ka nav nemaz tik slikta ideja vienoties par minimālo ienākumu visiem. Kā jau teicu, lielākā daļa mūsu komitejā strādājošo deputātu un arī darba tirgus dalībnieku ir vienisprātis tajā punktā, ka tie cilvēki, kur izpildīs nosacījumus saņemt minimālo ienākumu, varēs šo minimālo ienākumu saņemt kaut visu mūžu, ja vien noteikumi joprojām izpildīsies. Uh, Un mēs uzskatām, mēs tiešām uzskatām, ka ja cilvēku mēs nevēlamies izstumt no sociālās sabiedrības, un e, bieži vien tie ir cilvēki, kur ir atbildīgi par kādu, vai tas būtu bērns vai vecāks cilvēks, ir dažādi apstākļi, kāpēc cilvēks nav aktīvs darba tirgū. Uh, Jebkurā gadījumā situācija jau viena cilvēka dzīvē var mainīties, un es vēlējos pateikt, ka tie, kuriem šis minimālais ienākums būtu nepieciešams, tas arī būtu jāsaņem. Punkts. Mēs Eiropas Savienībā vēlamies um, nodrošināt labāku dzīvi iedzīvotājiem. Protams, mēs jau nevaram panacēju ierakstīt šajā ziņojumā, bet mēs varam šajā ziņojumā ierakstīt rekomendācijas dalību valstīm. To nu gan. Uh, Noteikti, ka dalību valstīm taču ir jāuzņemās atbildība par saviem iedzīvotājiem, un dalību valstīs eksistē sociālas formulas, sociālais tīkls, un dalību valstīm ir jāatbalsta savi iedzīvotāji, visi kā viens, bet Eiropa finansiāli šajā darbā tām varētu palīdzēt. Uh, Es domāju, ka mums nepietiek tikai un vienīgi ar rekomendācijām. Domāju, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams sociālais pilārs, sociāla dimensija, pie kuras izveids mēs strādātu. Varbūt, ka komisija varētu ieskicēt eh, finansiālos apsvērums, kā veidot šādu sociālo pilāru. Uh, Protams, ka būs eh, prasības, kas tiks izvirzītas dalību valstīm, protams, bet šīs prasības ir jādefinē, bet vispirms ir jādefinē, kādu sociālo modeli mēs Eiropā vēlamies redzēt. Vispirms ir jāsakārto pensiju sistēmu. Un eh, domāju, ka ideja par sociālo aizsardzību visiem nav nemaz tik slikta. Tā varēs vismaz mēģināt nodrošināt cilvēku nenonākšanu vaiprātīgā nabadzībā. Ko tad nozīmē šis minimālais ienākums? Kāda būs tā definīcija? Varbūt, ka sadarbībā ar Eiropas sociālo fondu mēs varētu tādu veidot, jo Eiropas eh, sociālais fonds uz šo ienākumu minimumu tas jau ir saistīts. Mēs no sociāla demokrāta puses vēlamies redzēt ienākumu minimumu visiem Eiropā. Un ar to arī tā kā beigšu vienkārši vēlējos jūs iepazīstināt ar sociāla demokrāta viedokli priekšsēdētājiem. Tagad dod vārdu Gēriks kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Laurājā Gējā par eh, padarīto darbu. Katrā ziņā šis bija apjomīgs darbs, un šie jautājumi ir jārisina. Un ja mēs apkopojam labāko praksi no dažādām dalību valstīm, tad nonāksim noteikti pie ļoti laba risinājuma. Tomēr tas izklausās tik labi, kā mēs te Eiropā cīnāmies par sociālo taisnīgumu, cīnāmies par to, lai cilvēkiem būtu taisnīgs atalgojums par darbu, un gandrīz vai aizmirstam, par ko esam atbildīgi. Lai cik man būtu žēl, arī kolēģi no Vācijas, kas strādā lielajā koalīcijā un ir ar lielu vairākumu, ja jūs vēlaties taisnīgu atalgojumu, tad cīnieties nacionālajā līmenī, Bundestāgā, nevis šeit, Eiropas parlamentā. Tā ir nacionālā kompetence noteikt minimālo ienākumu līmeni. Un uzskatu, ka mums tur ir labi piemēri, paskatoties 28 dalību valstīs uz to, kā katrā valstī šis jautājums tiek risināts katram ir jācīnās savā valstī par šo principu. Vācijā mums ir instrumenti, kas veselas uh, sabiedrības grupas Eh, principā grūž nabadzībā tā vietā, lai cīnītos ar nabadzību. Tas noved pie tā savukārt, ka e, ekstrēmi labējie spēki saņem milzīgu atbalstu tieši no nabadzīgajiem. E, un tas viss nāk e, atpakaļ mums negatīvi, un tas nav nekāds risinājums. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešams kaut kādas viltus debatas par jautājumiem šeit, kas īstenībā būtu jārisina nacionālā līmenī. Un par tiem arī ir jālem tikai nacionālā līmenī. Vēlreiz saku, ir jāapkopo labākā prakse no dalību valstīm, un tad, sadarbojoties ar Eiropas parlamentu un komisiju, jāpiedāvā piemērus citām dalību valstīm. Runa ir par to, ka ir jāmaina dzīves kvalitāte iedzīvotājiem, bet tas ir jādara atbilstošajā līmenī. Kā jau es sacīju, tam ir jānotiek dalību valstīs. Minimālais ienākums ir laba ideja, bet pirms mēs to definējam, ir jāveic analīze par to, kuras sabiedrības grupas tas vispār skar. Jo galu galā tas nenovērt pie visas sabiedrības vai konkrēto slāņu situācijas uzlabošanas, bet rada jaunu atkarību. Un tas ir tas, ko mēs darām arī Vācijā. Neatrodam ilglaicīgu risinājumu konkrētajam sabiedrības slānim, bet tā vietā radam tikai jaunu atkarību. Paldies! Thank you, Mr. Paldies Geriks kungam. Un tagad dodu vārdu Šambona kungam, lūdzu. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, paldies, ka es atkal varu izteikties šā rīta debatēs. Vispirms vēlētos pateikties eh, Agējas kundzes eh, paveiktajam. Un uzskatu, ka tam ir jābūt sava veida piemēram mums visiem. Vai mēs vēlamies izveidot ideoloģisku pamatu mūsu tālākajam darbam vai ietvaru tālākajam darbam, tas ir gan nepieciešams, gan arī kā priekšnoteikums mūsu tālākajam darbam. Šis eh, jautājums ir ļoti svarīgs. 21. Gad, gadsimta Eiropas Savienības sabiedrība, kādu mēs to veidojam. Daudz kolēģi jau šeit uh, pieminēja, un domāju, ka mums gala beigās izdosies vienoties par to, ko mēs vēlamies redzēt nākotnes Eiropā un arī šodienas Eiropā. Bet eh, kādai tad būtu mūsu vīzijai jābūt, eh, un runāšu par manas politiskās grupas eh, grozījumu vīziju. Kā mēs raugāmies uz minimālo ienākumu ikvienam? Vai ienākumu minimumu varam izmantot nabadzības apkarošanai, un ja varam, tad kā? Ir vairāki punkti, vairāk viedokļi, kuros mūsu skatījums atšķiras. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka pasaules bagātākie kontinenti, Amerika, Ziemeļamerika un Eiropa, ka šajās bagātākajās pasaules daļās valda tāda nabadzība, kādu mēs šodien redzam, ir man neizprotama. Ko darīt, lai šo situāciju izskaustu nākotnē? Ko darīt? Es uzskatu, ka parlamentam arī ir jādod sava artava, lai kaut ko izdarītu. Un es domāju, ka tiešām ienākumu minimums eh, nabadzības apkarošanā šīs debatas ir ļoti interesantas akadēmiskā līmenī, piemēram, runāsim godīgi. Eiropā ir pietiekami daudz naudas, lai visiem nodrošinātu ienākumu minimumu, bet mēs esam izvēlējušies palīdzēt trešajām valstīm. Iespējams, ka nauda, kas ir mūsu rīcībā, to mēs izmantojam citādos veidos, lai cīnītos pret nabadzību Eiropā un pasaulē, bet varbūt, ka šie veidi nav pareizi. Uh, Es vēlētos redzēt minimālo ienākumu, kas būtu korekts. Protams, ka mēs visas pasaules problēmas ar to neaizslaucīsim, bet palīdzēt un būtiski palīdzēt mēs varam. Un domāju, ka vēl svarīgāk ir tas, ka mēs Eiropas parlaments skaidri pasakam, ka mēs vēlamies minimālo ienākumu, ienākumu minimumu. Nav svarīgi, kā mēs to nosaucam, bet nodrošināt ienākumus, naudu regulāri visiem. Yeah Es uzskatu, ka e, tam ir jābūt visaptvarošam jēdzienam. Tā tad ienākumu minimums attiecas ne tikai uz bezdarbniekiem, nē, mēs runājam uz visiem. Tas attiec, attieksies uz visiem, uz studentiem, uz jauniem cilvēkiem, uz pensionāriem, uz visiem. Es domāju, ka ir jāpadomā par varbūt vairākiem līmeņiem, par vairākiem slāņiem, kas ļautu mums e, tiešām izskaust vislielāko nabadzību. Tātad, cik daudz cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu plus mīnus adekvātu homo sapiens dzīvi. Mēs pat nerunājam par dzīves kvalitāti, mēs runājam par absolūto minimumu. Protams, ka ikvienam no mums ir dažādas dzīves vērtības, un mēs katrs vēlamies dzīvē sasniegt vai nesasniegt kaut ko, bet es runāju par pašu, pašu, pašu pamatu, kas ir nepieciešams ikvienam, ikvienai dzīvai būtnē, bioloģiskai būtnē, lai izgud, izdzīvotu. Viens ir tā saucamie strādājošie nabagi Tā ir viena nabadzības forma, bet eh, otrs, un tas ir filozofisks jautājums, ja mēs dodam cilvēkiem naudu, tad pieaug sabiedrības pirktspēja, tas var paaugstināt cenas, bet cilvēkam ir jāsaprot, kā šo naudu izmantot. Bet nauda dod cilvēkam bieži vien arī nedaudz pašcieņas Jautājums par to, vai šim minimālajam ienākumam būtu jābūt laikā ierobežotam, ir atvērts. Tātad, ja cilvēks dzīvo ļoti, ļoti smagā situācijā, tad, kad šī situācija izbeidzas vai tiek izbeigta, tad inemā, ienākuma minimums tiek pārtraukts sniegt. Bet eh, es domāju, ka šim minimālajam ienākumam ir jābūt, lai cilvēku pat neintegrētu, bet iekļautu cilvēka cienīgā dzīvē. Tas būtu tā kā pirmais līmenis, pirmais slānis un otrais, tagad otrais līmenis, un tas noteikti ir daudz grūtāks. Nabadzības definīcija pati par sevi ir pietiekami daudzšķaitņaina un, es pat gribēju teikt, neskaidra, nevienmēr vienādi interpretējama. Tāpēc ir ļoti grūti kvantitatīvi aprakstīt, izmērīt, noteikt kritērijus ne tikai Eiropā valdošai nabadzībai, bet vispār, ko nozīmē nabadzība arī pasaulē. Nu, un pat ja mēs šādas kritērijas izvirzam, tad to interpretācija ir dažāda. Uh, Atceramies, mēs šeit uzaicinājām Eurostat pārstāvis, un viņi runāja par 70% vai vienalga 60%, un definēt nabadzību tā matemātiski, formulas veidā. Tātad, cilvēks ir nabaks, ja viņam ir tik un tik un tik. Tātad, ja ir zem 70%, tad eh, cilvēks eh, ir nabadzīgs tiek ņemta tā saucamā mediāna, un tad eh, tiek veidoti dažādi algoritmi, dažādas formulas, bet es domāju, ka aritmētiski mēs tā viennozīmīgi skatīties nevaram. Proti, uzskatu, ka metodi ir jāuzlabo. Nākamais jautājums ir par līdzekļu pārdali, un šeit jau nabadzība nobīdas otrajā plānā. Protams, ka ir jācīnās pret vislielāko un visdrausmīgāko nabadzību ir jāskatās uz to, kas tad mājasēmniecībai vai pat varbūt eh, bez jumta esošam cilvēkam pietrūks. Tātad, kas ir šajā grozā? Kādu ienākumu līmeni mēs cilvēkam piedāvājam? Vai mēs piedāvājam, ka cilvēkam ir iespējams nopirkt eh, pamat pārtikas produktus, vai mēs piedāvājam cilvēkam elektrību 24, elektrības pieejamību 24 stundas dienā, tas ir diskutējams. Bet jebkurā gadījumā tā matemātiski uz to visu skatīties var, bet diez vai tas ir jēgpilni. Ja mēs Eiropas Savienības līmenī vēlamies kvantificēt visas detaļas, tad visas detaļas, es uzskatu, nemaz nav adekvātas. Mums varbūt vairāk vajadzētu runāt par taisnīgumu un priekšsēdētājs kundze, es runāju par ienākumiem, nevis par algu. Bagātā sabiedrībā ir iespēja visiem nodrošināt ienākumu. Protams, vienmēr varam runāt par, os, par sociālo aspektu, kas tam nāk līdzi. Protams, bet es runāju par cilvēka cienīgu dzīvi un kā mēs visi palīdzam kādam, kuram šādas dzīves nav, to nodrošināt. Runa lielā mērā iet arī par to, kā labās idejas īstenot praksē un kā pārdalīt līdzekļus. Ļoti labi ir kritērija izveide, bet eh, kritērija jau darbojās tā tādā vidusmērā un divas dalība valsts salīdzināt jau ir grūti. Kur te nu vēl kaut ko izveidot kopīgu Eiropas līmenī, pat ja mēs to mēģināsim? Tas būtu par kritērijiem. Es domāju, ka mums ir jārunā arī par pienākumu. Kāds ir Eiropas pienākums attiecībā pret saviem nabadzīgajiem. Un šeit varbūt ir jārunā par vīziju. Ja mēs runājam par grozu, kāds būs, gro, kāds būs minimālais gros, tad Eiropai būs jāraugās, lai šis gros būtu visiem. Nerunāšu tagad par to, vai vēlos redzēt to direktīvas formā vai regulas formā, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi atrunāt Eiropas uh, attiecības ar saviem iedzīvotājiem, pat visnabadzīgākajiem. Un es domāju, ka, ja mēs runāsim par Eiropas pienākumu attiecībā pret visiem iedzīvotājiem, tad jau šis rakurs būs savādāks. Tagad runāšu no personīgi, tagad runāšu pats savā vārdā ne tik daudz kā Alde pārstāvis. Es uzskatu, ka Eiropai ir jāpalīdz finansiāli dalību valstīm. Mēs e, nevaram šeit visu laiku runāt par budžeta ierobežojumiem. Mums ir jārunā par Eiropas pienākumu. Nav visas valstis, kurās ir grūta situācija, bet uh, ir tādas valstis, kurām nodrošināt eh, minimālo ienākumu visiem tās iedzīvotājiem būs pagrūti, bet Eiropa šeit noteikti var palīdzēt. Ir tādas valstis, kurām varbūt kādu gadu, vairākus pietus ir grūta ekonomiskā situācija, un tad tās no tā izķepurojas. Vai, piemēram, ir valstis, kuros ir aktīvi vulkāni, un vulkāna izvirduma laikā situācija stipri pasliktinās. Bet Eiropas solidārā ideja, tā ir ideja, uz kuru balstās Eiropa. Un eh, mums ir Eiropas solidaritātes fonds, kāpēc mēs nevaram palīdzēt un naudu ņemt no šī fonda. Varbūt, kad ir jānoslēdz savu veidu līgums, un es domāju, ka mums veidojot iedzīvotāju Eiropu, ir jāatcerās, par kādiem iedzīvotājiem tad mēs runājam. Bieži vien mēs par Eiropu runājam tikai un vienīgi kā par iekšējo tirgu. Man šīs sarunas dardzās, man jau ir apnicis. Es nezinu, kā mana politiskā grupas to skatās, bet, kā teicu, runāju tagad savā vārdā. Es uzskatu, ka Eiropas loma ir izpildīt savas saistības. Eiropā ir pienākumi attiecībā pret saviem iedzīvotājiem. Vai mēs Eiropā vēlamies redzēt šos desmitus miljonus ārkārtīgi nabadzīgo cilvēku vēlamies? Vispirms, protams, ir jādefinē, ko nozīmē liela nabadzība. Iespējams, ka dažādās valstīs e, šis definējums būs atšķirīgs, bet es domāju, ka minimālais ienākums kā sociāla palīdzība vēl ārpus dalību valstīs pieejamajai sociālajai palīdzībai ir jāatrunā. Bet noteikti cipariņu procentu no Eiropas puses, es nedomāju, ka tas darbosies. Vēl bez tam tas uh, radīs tādu kā skaudību starp nabadzīgajām un bagātajām. Es domāju, piemēram, jūsu valstī, Rumānijā. Es nezinu, kāda ir nabadzības situācija Rumānijā. Es uh, zinu, kāda ir nabadzība manā valstī, bet mēs jau nevaram runāt jūsu vārdā, priekšsēdētājs kundze, vai tie būs 60% vai 70% vai 30%. Mēs runājam par cilvēkiem, kāpēc vienmēr viss tiek noreducēts līdz skaitļiem. Bulgārijā tas pats. Tātad nedomāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie cipara. Vēlētos pateikties Laurai un visiem pārējiem kolēģiem, novēlēt viņiem veiksmi turpmākajā darbā un domāju, ka mums ir jāskatās plašāk. Thank you very much, Mrs. Kalvi Šambon. Paldies Šambon kungam. No goja laikam neviens nav. Ždanoks kundze. Lūdzu. Ora, bom dia. Peço desculpa, ka estou, estou na. Jā, labrīt. Es atvainojos, ļoti atvainojos. Biju citā komitejā, aizstāju Žau Pimenta Lopes, kurš sagatavojas ir viedokli par šo ziņojumu. Varu jums to pavisam īsi eh, atstāstīt. Tātad eh, Mēs jau ļoti labi zinām, ka pēdējos gados taupības eh, politikas rezultātā ir samazināta dalību valstu spēja rīkoties sociālajā jomā, pildīt savus sociālos pienākumus saistībā ar atbalsta sniegšanu. Taupības pasākumi ir eh, panākuši to, ka trūkst investīciju, uh, un visi politiskie rādītāji ir palikuši sliktāki. Gan attiecībā uz nevienlīdzību, gan uz sociālo situāciju. Šī ir vēl svarīgāka diskusija šobrīd, kā jebkad agrāk. Mēs nevaram vienkārši sēdēt malā un pasīvi noraudzīties uz visu. Paskaroties uz grozījumiem, Tie ir iesniegti ar domu nodrošināt kolektīvu sociālo aizsardzību, mazināt sociālo izstumšanu. Šeit nav runa vairs tikai par individuālu spēju, bet gan par publisko valsts līmeņa politiku, kas iekļautu veselu virkni saskaņotu pasākumu, ar mērķi ievērot visas tiesības. Un, ja tiesības tiks ievērotas, cilvēki nenonāks nabadzībā un šajās lamatās, kas saistīts ar atkarībām. Nospraust mērķi, izveidot sabiedrību bez nabadzības, to var sasniegt eh, stiprinot kolektīvo uh, līgumu slēgšanas tiesības, nodrošinot sociālo apdrošināšanu, izglītību, bezmaksas, kvalitatīvus pakalpojumus, lai pārautu šo izstumšanas, sociālās izstumšanas noslēgto loku. Ir nepieciešams eh, minimālo ienākumu schēmas, kas eh, nodrošinātu to, ka katrs, kurš izpilda nosacījumus, var dzīvot cilvēka cieņam atbilstošā līmenī. Nekādu dzimumu, eh, diskrimināciju, ne arī diskrimināciju balstoties uz eh, izcelsmi vai piedarību kādam eh, sabiedrības slānim mums ir nepieciešams cilvēkus atgriezt aktīvajā dzīvē. 60% no vidējā ienākuma ir nabadzības slieksnis. Tādēļ, paskatoties uz minimālo ienākumu politiku, jebkurā dalību valstī, tas ir uzskatāms par atsaucas līmeni. 60% no vidējā. Mums ir jānodrošina, lai mēneša ienākumi būtu virs nabadzības līmeņa. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt to, ka instrumenti nabadzības apkarošanai rada ilgtermiņa ieguvumus sabiedrībai kopumā. Ta, tas ilgtermiņā ir jāskata nevis kā izmaksas, bet gan kā ieguldījums sociālās kohēzijas nodrošināšanā. Tas arī viss. Paldies! Thank you, to... Paldies! Zaļie tagad Ždanoks kundze lūdzu. Paldies! Es apbrīnoju Lauras Gējas drosmi uzņemties šos jautājumus, pat ņemot vērā e, šodienas debats. Un vēlos reaģēt arī uz to, ko dzirdēju no liberāļiem, kas prezentēja liberālu skatījumu uz šo jautājumu. Tas arī varētu būt galvenais. attiecībā uz to, kurā virzienā Eiropa ies tālāk. vai tā būs sociālā savienība, kā tas ierakstīts līgumā vai nē. Vai arī viss notiks tikai uz konkurences principu katrs par sevi. Jeb to visu atbalstīsim ar sociālu sistēmu. Es nedomāju, ka minimālo ienākumu schēmas ir paredzēts tikai vienīgi nabadzības ap apkarošanai to mērķis tomēr ir darīt kaut ko vairāk, kā tikai apkarot eh, nabadzību konkrētā ģimenē, konkrētā valstī. Šobrīd Eiropas Savienībā ir milzīga plaisa starp nabadzīgajiem un bagātajiem vienā dalību valstī, un arī starp dalību valstīm, starp vienu un citu dalību valsti, starp šīm 28 dalību valstīm ar pēdējo paplašināšanos, nu jau jārunā par li lielo paplašināšanos, kopš 2004. gada, nu jau 13 gadi ir pagājuši, bet nevienlīdzība pieaug starp trūcīgajiem un bagātajiem. Mēs redzam milzīgu ļaužu plūsmu no nabadzīgajām dalībvalstīm uz citām dalībvalstīm. Mana valsts, Latvija, zaudējusi aptuveni trešdaļu no iedzīvotājiem. Mēs bijām 3 miljoni sakrunātāji, un tagad esam 2 miljoni vai pat mazāk. Rumānijas gadījumā mēs arī līdzīgi varam runāt. Es gan uh, varu runāt arī par citām valstīm, zinu skaitļus arī par Lietuvu un Poliju, arī tur ir milzīgie aizbraukušo cilvēku skaitļi. Tāda ir situācija. Tāpat laikā Džini indeks, atšķirības starp eh, nabadzīgajiem un eh, bagātajiem vienā valstī, manā valstī Latvijā, Rumānijā, Polijā ir milzīgs skaits. Šis skaitlis tikai un vienīgi aug. Un tā ir politikas problēma. Kalvēšana Bonkungs. Tā nav tikai uh, Eh, viena situācija, tā ir runa, eh, tur ir runa par politiku, un šī problēma mums ir jāatrisina. Mūsu nostāja ir tāda, ka mums ir jānosaka kopīgie principi, kopīgas definīcijas un metodes, kā risināt šo nevienlīdzību jautājumus. Jānosaka adekvāts minimālais ienākums, arī minimāla alga un tā, līdzīgas lietas. Bet minimālajiem ienākumiem, par kur mēs šobrīd runājam, mums ir jānosaka šīs lietas, jādefinē. Un ar to um, arī pamatots mūsu grozījums sestajam punktam, kur mēs ierosinām izmantot šo formulu visā šai ziņojumā. Žēl, ka tas netika tik precīzi definēts mūsu sākotnējā priekšlikumā, līdz ar to mums ir e, ļoti stingri tas viss šeit jāieraksta. Vēl bažas mums rada cits jautājums. Tātad, uz ko tas ir vērsts? Nu, ne jau uz iedzīvotājiem. Apsveram punktā E, runājot par minimālo ienākumu schēmām iedzīvotājiem, mēs aizmirstam par dalību valstu iedzīvotājiem. Latvijā, manā valstī, 30% iedzīvotājiem ir cits status, kas nav pilsoņi. Viņi tiek dēvēti par nepilsoņiem. Un viņiem arī ir sociālās tiesības. Kaut arī viņi nav pilsoņi, mēs nedrīkstam viņus aizmirst. Tāda līdzīga situācija ir arī Igaunijā. Ir arī trešo valstu pilsoņi, kas uh, dzīvo Eiropas Savienībā pastāvīgi, un arī viņiem ir sociālās tiesības. Tāpēc mums ir jāmaina definīcija, jārunā ne tikai par pilsoņiem, bet arī par iedzīvotājiem. To mēs varam definēt rītdien pirmajā viedokļa apmaiņā, atrodot eh, atbilstošu formulējumu. Un Eiropas parlamenta eh, šī vecā rezolūcijā no 2010. gada tur ir eh, runāts par vismaz 60% no vidējiem ienākumiem. Tas ir jāņem vērā. Nu, un mūsuprāt, Par to ir nepieciešams runāt, nedrīkstam to aizmirst, gatavojot jaunu tekstu par minimālajiem ienākumiem. Paldies! Paldies! Martēna kungs, kurš aizvieto Malēnas kundzi. Paldies priekšsādātāji! Un gribēju atvainoties Malonu kungu, priekšā viņam bija jābūt citā komisijā, vienkārši tas viss. Bet vai jūs kaut ko gribējat viņu teikt viņa vārdā? Nē, vienkārši atvainoties. Labi, tad neko. Tad tālāk kolēģi, kas prasīja iespēju izteikties, arī Bēro kundze pirmā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms teikšu par eh, vidusskolas skolotāju. Eh, kādas arī agrāk biju, runājot ar saviem skolēniem, man ātri kļuva skaidrs, ka minimālo ienākumu politika ir ļoti aktuāla ļoti daudzu cilvēku dzīvē. Mums ir jānodrošina minimāls ienākumu līmenis, lai varētu eh, nodrošināt kaut vai minimālu cilvēku cieņu. Īpaši aktuāli tas ir eh, cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat arī vecāku gadagājumu cilvēkiem, Tāpat laikā tas nenozīmē, ka mums nebūtu vajadzīgs instruments, kas var izmantot eh, šādu instrumentu sociālās iekļaušanas veicināšanai. Manuprāt, tas šobrīd nenotiek pietiekamā apmērā. Ja būtu fonds, ar eh, to vien nepietiek nodrošināt to, ka ģimenes, kas saņem finanšu palīdzību šādā veidā, uzreiz varēs pilnībā izmantot šo instrumentu, jo ir vēl nepieciešama palīdzība, ir nepieciešama palīdzība atgriezties darba tirgū. Tas nav tik vienkārši pēkšņi atgriezties pēc ilgākas promotnes darba tirgu. Mums ir jāsniedz palīdzība, lai cilvēki to varētu darīt, pārkvalificēties, atgriezties darba tirgu. Un ja mēs to neizdarīsim, ja nebūs šie papildu pasākumu, tad nabadzība tikai pasliktināsies un sociālā atstumtība palielināsies. Minimālai ienākumi jā, bet tikai kā daļa no plašākas sistēmas saistībā ar sociālo integrāciju. Šeit nav runa tikai par to, ka e, tiek mainīts nosaukums instrumentam, kā tas Portugālē mums notika. Mums ir nepieciešama atbilstošie atbalsta mehānismi, jo citādāk mēs teiksim, jā, mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, bet īsti nepalīdzēsim. Uh, tā būtu tikai liekulība, kā tas, diemžēl, ir novērtojams. Paldies, Funtulis kungs! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα και συγχαίρω τη συνάδελφα Ατζέα για την πρωτοβουλία της και την έκθεσή της. Paldies, paldies kolēģei Jāgai. Gribu teikt paldies arī viņai par iniciatīvu un sagatavoto ziņojumu. Bet, nu, pirmām kārtām mums nepieciešams noteikti, kāds tad ir šīs nabadzības slieksnes katrā valstī, jo šādi garantēto ienākumu noteikšanas mērķis taču ir uzlabot situāciju ar nabadzību, bet jāsaka, nabadzības slieksnes ir atšķirīgs Vācijā, Itālijā vai, piemēram, Grieķijā. Kā jau tika teikts, lai arī mums ir šī vienotā valota, tik un tā iedzīvotāji nevar iegādāties viens tos pašus produktus par vienu un to pašu summu. Uh, At, nu, atkarībā no tā, kādā dalībvalstī viņi dzīvo, ir simtiem miljonu iedzīvotāju, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa Eiropā. Un tieši uz šiem iedzīvotājiem grupām mums būtu jākoncentrējas eh, katrā dalībvalstī. šī instrumenta mērķis, protams, ir pārliecināties, ka cilvēki nemirst badu, bet uh, kas tad ir tas, kas noved cilvēkus līdz nabadzībai? Nu, manuprāt, tā ir visa šī uh, nulles punktu politika, kas tiek piekopta Eiropas Savienībā un šis milzīgais bezdarba līmenis. Runāju tagad par savu valstu, par Grieķiju. Mums ir ļoti augsts nodokļu sloks. Ir tā, tāpat laikā ļoti neliela sociālās jomas pakalpojumi pieejami Un cilvēkiem, kam nav ieņēmuma, viņiem ir piekļuva šiem pakalpojumiem. Viņiem nav pie, pieeja šiem pakā, pakalpojumiem tikai tāpēc, ka viņiem, piemēram, es nezinu, ir automašīna vai, vai, vai māja vai tam līdzīgi. Viņi vienalga dabū maksāt nodokļus. Un šiem cilvēkiem mums arī ir jāpalīdz jo ar šo nodokļu palīdzību valdībai taču vajadzētu. Nu, mūsu gadījumā valdība ievāc šos nodokļus, lai maksātu pārpalikumu eh, un nomaksātu parādu. Ziņojums ir labs. Es domāju, ka tas, ir, tas aicinās jūs atmodināt arī sirdsapziņu sevī. Es domāju, ka Eiropai vajadzētu rēģēt daudz plašākā mērā. Paldies, vai ir vēl kādi kolēģi, kas vēlas izteikties? Komisija, vai jūs vēlaties izteikties? Un tad patieši par šo ziņojumu. Uh, no, no comment. Nē, nebūs komentāru no komisijas. Labi, paldies. Tad atgriežamies pie Agējas kundzes referents, lūdzu. Jā, paldies. Paldies par visiem izteiktajiem komentāriem, paldies par pausto atbalstu, paldies par grozījumiem. Es domāju, ka mēs esam izveidojuši labu pamatu paldies, eh, ka sacījāt, ka esmu drosmīga. Es nezinu, vai eh, nav tā, ka virzos kaut kādā pašnāvnieciskā virzienā. Es domāju, ka panākšu to, ka darbs tiek izdarīts līdz galam. Mums ir eh, jārada kaut kas taustāms. Tas ir pats svarīgākais. Uh, kā jau tika sacīts, eh, nabadzība ir Eiropas fenomens. 120 miljoni cilvēku Eiropā dzīvo zem nabadzības līnijas. Tas nav saistīts tikai ar konkrētu valsti katrā gadījumā. Es saprotu jūs sacīto, bet tā ir kopīga problēma, neatkarīgi no tā, par kuru valsti Eiropas Savienībā mēs runājam. Jā, es zinu, ka mēs esam fragmentēti, sadalīti daudzās jomās, bet šis ir jautājums, pie kura mēs varam vienoties jo tas pat nav jautājums e, saistībā ar konkrētu valodu, atšķirībām, valstu atšķirībām, reliģijām. Nē. Šeit esam vienotā frontē. Tā ir kopīga problēma, ar kur saskaras pilsoņi visās valstīs. Līdz ar to mums ir jārada kopīga atbilde. Eiropas Savienībai, manuprāt, ir tiešām jāspēlē sava loma šeit, un tā ir nozīmīga loma. Šambonkungs. Ir daudz lietas, kas mums ir kopīgas, es domāju. Es zinu, ka ir grūtības saistībā ar to, kā aprēķināt šo ienākumu. Uh, es runāju par vidējo. Jā, tam ir jāatrod risinājums. Jūs pieminējāt ļoti būtisku problēmu, nopietnu nabadzību, kurai pat nav indikators, nav definēts, ko nozīmē nopietna vai ievērojama nabadzība. Bet tas ir nepieciešams, lai varētu nodalīt e, šo, šos jēdzienus. Un Pietrai un citiem var atbalstīt e, daudz no viņa sacītā. Tāpat man liels e, prieks par Baha uh, kungu sacīto un Ribeiro kungu sacīto, jo uh, tas liecina, ka Eiropa šobrīd ir sašķēlusies, ir tik daudz atšķirīgas nostājas, bet tas, ko mēs cenšamies izdarīt, ir atrast kopīgu pieeju. Paldies Danoks kundzei. Es domāju, ka mūsu nostāja vairāk vai mazāk ir uh, ļoti tuva. Mums ir jāpaskatās arī uz parametriem, kā aprēķināt minimālos ienākumus. Bet es domāju, šīs idejas mums visiem ir diezgan tuvu. Mana valsts, tāpat kā jūsu valsts, šobrīd e, pieredz e, dzīvu citā virzienā, ja tā var teikt. Respektīvi, mēs šobrīd uzņemam milzīgu cilvēku skaitu, migrantus Tāpat laikā mūsu jaunieši dodas prom masveidā no mūsu valstis. Viņi vienkārši dodas prom, lai meklētu savu laimi, piepildītu savas cerības, izmantotu savas iespējas citur. Tā kā problēmas mums ir līdzīgas, arī Fontūlis kungs eh, par to runāja. Mums šeit ir ļoti daudz kas darāms. Bet es cīnīšos līdz galam. Es centīšos eh, nonākt pie kopīga risinājuma šīm problēmām atrast kopīgu pieeju. Jāsaka, ka esmu vīlusies, ka komisija neko nevēlējās sacīt. Tā ir, varētu teikt, pirmā reize, runājot ar komisāri Tīsenu, viņi sacīja, ka viņi lielā mērā atbalsta šo mēģinājumu cīnīties ar nabadzību. Un tādēļ es esmu tiešām ļoti vīlusies, ka komisija nav absolūti nekā sakāma. Es teiktu, ka visiem ir jāiesaistās, jābūt vienotiem šajā cīņā. Tas ir ļoti svarīgi, it īpaši šodien, sagatavot dokumentu ar saistībām, tur ir jābūt iesaistītē arī Eiropas komisijai. Jā, mums ir jādefinē ļoti daudzas lietas, jālem par ļoti daudzām lietām. Uh, Bet e, ir nepieciešams uh, iekustināt šīs lietas, jāstrādā pie mērķu nospraušanas. 120 miljoni cilvēku zem nabadzības līnijas. Šiem cilvēkiem, bērniem, mātēm, ģimenēm ir jārod iespēja dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi. Tam ir jābūt Eiropas Savienības pamatprincipam, un mums arī ir jāparāda savu apņemšanās to panākt. Mēs cenšamies darīt savu daļu, bet kāda ir komisijas loma? Es domāju, ka viņu loma taču ir vienlīdzīga. Nu, saņemsimies taču un panāksim kaut ko taustām. Paldies Agēja kundzei, un ar to mēs arī beidzam rīta sanāksmes daļu. Tiekamies trijos pēcpusdienā, kad būs viedokļu apmaiņa ar Ilijānu Ivanovas kundzi no Eiropas revīzijas palātas, apspriežot ziņojumu par to, cik efektīva bija Eiropas Savienība cīņā ar jaunatnes eh, bezdarbu. Un tiekamies tātad pulksten trijos.